Riprendiamo i lavori. Atsākam darbu. Dienas kārtībā tagad ir paredzētas kopīgas debats par ES pievienošanos cilvēktiesībām pamat brīvību aizsardzības konvencijai, kā arī par starptautisko kriminālu tiesu un tās Romas statūtiem. Mums būs Ramon Rēgi ziņojums par institucionāliem aspektiem saistībā ar ES pievienošanos Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kā arī pārdomas un komisijas paziņojums par starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtu pārskatīšanas konferences Kampalā, Ugandā. Mm, tagad es vēlētos dot vārdu referentam. Joreigui kungam četras minūtes. Paldies, priekšsēdz kundze, eh, komisāra kundze, padoms pārstāvja.